sabiedriskajām raidorganizācijām, un es dodu vārdu autoram Viserkungam uz piecām minūtēm. Priekšsēdētājs kundze, komisārs kundze. Diemžēl komisārs Krus nevar būt ar mums kopā šodien veselības ja, problēmu dēļ. Vēlēsim viņai labi atveseļoties. Pagājušajā ceturtdienā es organizēju tautas partijas grupas pārunas par šo jautājumu. Komisārs Kunci, ir liela interese dalību valstīs un sektoros arī konkurences ģenerāldirektorāts interesēs par šo jautājumu. Tas ir ļoti svarīgs. Konkurences ģenerāldirektors visu laiku sēdēja panelī un piedalījās diskusijās. Mums ir ieteikums pārskatīt šo apraides ziņojumu. Mēs uzskatām, ka tas nav pieņemams Sabiedriskā aptraide ir ārkārtīgi svarīga, lai garantētu plurālismu mēdījos, kā arī izpildītu sabiedrisko funkciju. Tā ir nacionāla funkcija, Nacionālajām valstīm ir jābūt atbildīgām par šo jautājumu, nevis Eiropas komisijām. Tas ļoti skaidri ir noteikts protokolā Amsterdams līgumā. Dalība valsts ir atbildīgas par organizēšanu un finansēšanu šajā jomā pēc saviem uzskatiem. Un Krūza ieteikums vēršas pret subsidiaritātes principu, kā arī dalību valstu spēju organizēt šo jautājumu. Komisāri, kas ir no liberāls partijas, manuprāt, ļoti nepareiz dodas šādā virzienā. Mums uztrauc arī neatkarīgo uzraugu organizācijas izveide, kas ļautu konkurējušajiem komercorganizācijām gūt virsroku. Es domāju, te rastīsies papildus birokrātiskais sloks jautājums, vai kas to visu apmaksās? Eiropas Savienība, nodokļu maksātāji. Tas mazās dalību valstīs ir ļoti sarežģīts jautājums. Liekai nav nekāda detaļa runājot par elastību šajā priekšlikumā. Dalība valsts nevarēs izstrādāt vadlīnijas šajā jautājumā. Ir arī jautājums par jauno pakalpojumu sniegumu, vai tas komerc organizācijām nedarīs priekšroku, nedos tām priekšroku sabiedriskā praide dažādās valstīs tiek organizēta dažādās veidos, ir arī dažādas tehniskās atšķirības, arī valoda ir atšķirības jautājums. Ziņojumā, kurā mēs redzam vienu likumu, visiem nav iespējams īstenot dažādās dalību valstīs. Gribētu arī atgādināt jums par uzklausīšanu, kas tika organizēta mūsu patīs grupā. Komisijai bija ļoti pozitīva nostāja. Viņi piekrita, ka šis ir detalizēts, pārāk detalizēts ieteikums. Ģenerāldirektors teica, ka to varētu atlikt arī pēc 5. marta, kad kultūras komiteja organizēs otro uzklausīšanu šajā jautājumā. Pasākuma beigās ģenerāldirektors informēja mūs, ka komisija ņems vērā jauno informāciju, un tas varētu veidot jaunu ziņojumu pamatu. Tātad, komisārs kundze, jūs saprotat manu pārsteigumu. Izrādās, ka komisija uzklausa sektoru un pārējos. Taču man ir radušies daudz jautājumu. Pirmkārt, vai komisija pastāvēs uz to, ka ir nepieciešams tāds ļoti detalizēts ziņojums un kad jāveido uzraudzības organizācija, vai tas tiks ievērots? Šīs tirgus uzraudzības sistēmas. Otrs jautājums, kā jūs garantēsiet neutralitāti tirgū? Teksts ļauj saprast, ka varētu būt atšķirības starp esošajiem un jaunajiem mēdījiem. Treškārt, komentāri, kur mēs uzklausījām no ģenerāldirektorāta konkurences jomā, komisija varētu iesniegt kādus jaunus priekšlikums. Ceturtais jautājums. Kā komisija attieksies pēc tiesas lēmumu par televīziju? vai tiks izstrādāti kādi jauni priekšlikumi, un vēl kāds jautājums, vai komisija vēlas iesaistīt Eiropas parlamentu kādos priekšlikumu izstrādes procesos. Varbūt, ka mēs varētu aktīvi sadarboties starp komisiju un parlamentu šādi jautājumi risināšanā. Komisāri, vārds. Priekšsēdētājs kundze. Kā jau tika minēts, Krūzes kundzei bija neliela avārija, un tāpēc viņi nevar būt ar mums. Komisija konsultācijā līdz 15. janvārim ir publicējusi jaunu ziņojumu Mums ir svarīgas plašas konsultācijas. Parlamenta komitejas izglītības un kultūras jomās ir paredzējis 5. martā šodien jautājumu izskatīšanu, kā jau tika teikts, ir tautas partija grupa jau ceturtdienu noturēja šādu pasākumu, piedalījās arī konkurences ģenerāldirektors. Šajā dialogā starp komisiju un parlamentu ir ārkārtīgi svarīgi aspekti. Mēs esam gatavi uzklausīt un atbildēt uz jūsu jautājumiem. Mēs arī zinām, ka parlaments ir nolēmis 2008. gada septembrī, ka valsts palīdzība var tikt sniegtas sabiedriskās aptrāktas organizācija, lai tie varētu labi izmantot uh, savas iespējas, neizmantojot to nevajadzīgiem mērķiem. Privātā un sabiedriskā apraide ir ārkārtīgi svarīga. Šī divējāda apraides sistēma, manuprāt, ir ārkārtīgi svarīga Eiropas mēdījos, un tā ir jāsaglabā. Tāpēc ziņojums, tā projekts grib uzsvērt komisijas valsts palīdzības nozīmi. Priekšlikumā ir teikts, ka mūsu likumi atspoguļo mēdīju vidi, kas strauji mainās, modernizācijas nepieciešamību, caurskatāmības un tiesiskuma aspektus. Šeit ir uzsvērts, ka sabiedriskie apraides organizācijas sniegs audiovizuālos pakalpojumus visos līmeņos, atstājot privātajiem operatoriem arī iespēju palikt tirgū. To nosaka Amsterdams tests, kas sabalansē negatīvos iespējas no sabiedriskā kas apraids salīdzinājumā ar nacionālā līmeņa citiem. Kāpēc mums ir nepieciešams šāds tests? Nacionālā līmenī šāds tests palīdz izvairīties no komisijas iejaukšanās. Komisija bieži saņem sūdzības par dažādiem robežu gadījumiem, kad sabiedriskie mēdīji īsti nedod labumu pilsoņiem, bet tirgus ietekme viņiem ir liela Komisija uzskata, ka tāda regulāra iejaukšanās šai sektorā nebūtu laba saistībā ar subsidiaritātes principu. Tāpēc mēs vēlamies, lai dalību valstis dalās atbildībā ar komisiju, runājot par šo jautājumu. Amsterdamas tests nodrošinās, ka jauno mēdīju pakalpojumi apmierina sociālās demokrātiskās vajadzības klausītājiem, skatītājiem, ierobežojot zaudējumus, kādi var rasties privāti apraides organizācijām. Amsterdams tests nebūtu milzīga administratīva nasta, jebko pārbauda, protams, prasa zināmu darbu un līdzekļus tests ir paredzēts tikai ārkārtīgi svarīgiem un jauniem pakalpojumiem. Un šeit paliek liela iespēja dalībvalstīm izlēlēties. Katra dalībvalsts var nolemt, kas ir jauns audiovizuāls pakalpojums un kā tas būtu jāpārbauda. Otrkārt, priekšlikumā nav iekļauti nekādi pilotu projekti sabiedriski apraides organizācija. Pārstāvi var organizēt savus pakalpojumus bez jebkāda testa. Dalību valstīm ir pilna brīvība izvēlēties nepieciešamās procedūras un institūcijas šādam testam. Un jāpiemina arī pēdējais, ka mazās dalību valstis kā Beļģija, Īrija jau ir īstenojuši šādus testus. Un risinājumi šajās valstīs ir proporcionāli saistībā ar resursiem. Tā kā tests ir ļoti plašs, tad nav nekādas iespējas, ka šeit varētu tikt darītas kādas patvarīgas darbības ir nepieciešams redzēt, lai apraides organizācijas izpildītu sabiedrisko pasūtījumu, un iespējas uz tirgu ir ierobežots un salīdzināms. Turklāt ne, neiejauktos redakciju darbā zināmos apstākļos šo testu var veikt pats apraidītājs. Kopumā es gribu teikt, ka Amsterdams testu uh, vajag vērtēt kā iespēju, nevis kā draudu. Tas ļaus uzturēt plurālismu jaunajos mēdījos, nodrošināt godīgumu un taisnīgumu gan komercmēdījiem, tā skaitā uh, internetu pakalpojumiem un mūsu sabiedriskiem apraidītājiem. Paldies! Paldies, komisārs Konze! Tātad Tagad turpināsim uh, ar Tautas partiju. Ivo Belēts, lūdzu. Trīs minūtes. Paldies, priekšsādātāja kungs, dārgie kolēģi. Labvakar. Sveic arī jūs, komisārs kundze, šeit pie mums. Vispirms gribētu jūs lūgt novēlēt Krūsus kundzei labu veseļošanos mūsu vārdā. Dzirdēju, ka viņa uh, esot paslīdējusi un ceru, ka viņa varēs drīz atvesļoties un atkal ierasties pie mums parlamentā. Protams, ka mēs piekrītam tam, ka jūs kā komisija arī turpmāk rūpējaties par to, lai visas iesaistītās puses audiovizuālajā jomā, gan privātie, gan valsts, saskartos ar vienādiem noteikumiem. Tas ir ļoti nozīmīgi un tas nāks par labu arī kvalitātei bet ko komisija ir piedāvājusi un uh, ko kolēģis jau teica, tas, manuprāt, ir ar to pretrunā, mēs uzskatām, un tāpēc gribētu izteikt pāris piezīmes par to, ko jūs teicāt tikko, komisārs Kundze. Šis te tirgus tests, ka tiekot piemērots jau Beļģijā, jūs teicāt, tās ir patiesība tikai daļēji jo šāda saku novērtēšana tiek veikta un to veikt pašas uh, apraides stācijas, bet ne tādā apmērā, kā komisija šeit to piedāvā. Tātad tomēr situācija ir nedaudz atšķirīga. Gribētu īsi pievērsties arī uh, tam, kādi vēl ir mūsu iebildumi pret jūsu priekšlikumu. Būtiskākais iebildums ir tāds, ka tas viss nav saskaņā ar Lisabonas stratēģiju jo dažās dalība valstīs tieši publiskie uh, raidītāji ir tie, kas dod impulsu inovācijām, un uh, tas ir arī labi, un tāpēc nevajadzētu tagad ar birokrātiju kavēt šos te jauninājumus un inovācijas, jo īpaši, ja mēs domājam par digitālo platformu radīšanu un tā tālāk, tas viss maksā naudu, un šādas investīcijas vajadzētu atbalstīt un sadalīt uz vairākiem pleciem, un tur privātie un valsts raidītāji var sadarboties, jo īpaši satura ziņā šeit arī konkurence var spēlēt būtisku lomu kas var nākt par labu patērētājiem. Bet nesaprotiet mūs nepareizi, mēs esam par līdzsvarotu konkurenci starp privātajiem un valsts rētītājiem. Visiem ir jādod uh, iespējas attīstīties un piedāvāt kvalitatīvu saturu. Tas, ka valsts raidītājiem ir jāatskaitās uh, par izlietoto valsts naudu, tas ir skaidrs, bet mēs uzskatām, ka uh, šis te piedāvātais veids nav labākais risinājums. Varbūt gribētu minēt šeit uh, BBC piemēru Lielbritānijā. Tur tiek piedāvātas tādas alianses notiek apvienošanās, izplatīšanas ziņā un tā tālāk. Un tas ir labs piemērs, komisijai vajadzētu padomāt šajā virzienā. Paldies, tagad pacelī kundze, trīs minūtes eh, sociālistu vārdā lūdzu. Lielas paldies, priekšsēdētāji. Komisārs kundze. Es vēlu jums laimīgu jauno gadu, tieši tāpat kā Krūzes kundzei, kurai es novēlu arī veiksmīgu atvesaļošanos. Mums ir jāsako tam, ka tiek piešķirts valsts atbalsts apraides organizācijām, tā ir Francijas iniciatīva, un rodas jautājums par to, uh, kāda ir eh, mediju, kāds ir mediju stāvoklis gan Eiropā, gan eh, starptautiskajā līmenī. Jūs redzat, ka komunikācija pakete restruktūrē Eiropas līmenī to, kādā veidā eh, šie pakāpojumi tiek sadalīti. Mēs redzam arī, kādi ir uh, apraides finansēšanas kritēriji. Tie, tas ir ārkārtīgi svarīgi jo eh, šādā veidā mums izdosies pārskatīt šos pakalpojumus, ņemot vērā eh, tās intereses, kāds ir informācijas sabiedrībai, ņemot vērā arī jauninājumus un ņemot vērā arī uh, ekonomiskās intereses, kas ir uh, visas sabiedrības intereses. Tie ir lielie izaicinājums, kuriem mums šodien ir jācenšas at rast atbildes. Valsts finansējuma Šim finansējumam jātiek galvenokārt virzītam tieši sabiedriskajām apraides eh, stacijām. Un sekojot tam, kā šis jautājums vispār tiek definēts katras eh, dalībās līmenī, un ņemot vērā, ka mūsu līdzekļi ir ierobežoti, bet eh, šīm te apraides organizācijām ir jāspēlē svarīga loma. Tas, starp citu, tika minēts arī uh, UNESCO protokolā, Amsterdams protokolā, un arī mēs paši to pieminējām 2001. gadā, arī komisija to ir pieminējusi. Tātad mums jau ir platforma, un šīs platformas ietvaros sabiedrisko pakalpojumu loma telekomunikācija jomā ir pavisam skaidra. Bet mēs esam no jauna atvēruši šo lietu, kas ir saistīta ar finansējumu, un te mums ir jāņem vērā jaunie elementi, tāpat arī dažādas iniciatīvas, un rezultāti. Uh, kāda ir panākta ar šīm iniciatīvām. Dažkārt šie rezultāti ir tādi, kādus mēs tos esam vēlējušies, tas kā, dažkārt varbūt ir nevēlam rezultāti, bet mums, protams, ir jāizdara secinājumi. Es gribētu pievērsties tagad dažiem konkrētiem jautājumiem. Runājot par eh, sabiedrības mandātu, mums nevajadzētu to sajaukt ar finansēšanas mehānismu. Valsts televīzijai varbūt arī komerc aktivitātes, tai var būt apraides laiks, kas e, ir atvēlēts e, reklāmām, un, un varbūt arī tāda gadījuma, kā piemēram Francijā, ka tiek spērts solis atpakaļ. Arī e, komerc organizācijas dažkārt ir spiestas sniegt sabiedriskos pakalpojumus, un tām arī līdz ar to ir zinām loma jāspēlē. Un tas viss ir jāņem vērā Eiropas Savienības eh, kopējā tirgus ietvaros. Noslēgumā, priekšsēdētāji kungs, es gribētu teikt, ka eh, šīs sabiedriskais finansējums mums ir jāizskata, ņemot vērā dažas problēmas. Vispirms jau eh, risku, kas ir saistīts ar šī finansējuma aizkavēšanos. Un mums ir jārod atbild arī uz jautājumu, vai tas viss ir saskaņā ar mūsu likumdošanu, vai šīs te uh, sabiedriskās subsīdijas uh, radio un televīzijas uh, raidorganizācijām ir saskaņā ar starptautiskiem noteikumiem, jo Eiropas Savienības uh, organizācijas ir uh, vesels pamats un tās nevajadzētu apdraudēt. Paldies! Paldies! Um, tagad vārds uz trim minūtēm Gardans kungam. Paldies, priekšēdētāji! Es runāšu īsi. Protams, es arī gribētu komisārei Krūsai uh, novēlēt uh, izvesaļoties pēc iespējas ātrāk. Diskusija par šo jautājumu ir ļoti nozīmīga, un mūsu galvenais mērķis ir, lai komisijas ziņojums būtu tāds, ko varētu izmantot un lai parlaments varētu to arī eh, noteiktā laikā apspriest. Jo runa nav tikai par televīzijas veidiem, ko mēs izmantojam. Mēs zinām, ka tad, kad mēs diskutējām par audiovizuālo direktīvu, tad Mēs apmainījāmies ar dažādu veidu informāciju, ir lineāro un nelineāro pakalpojumu sniedzēji, tāpat ir sabiedriskās televīzijas un privātie kanāli. Uh, Un, protams, ka visa šī televīzijas eh, aina ir pavisam citādāk nekā vēl 70. gados. Un nevienmēr tas, ko mēs saucam par sabiedrisko televīzoru, tā arī ir šī sabiedriskā televīzija. Un, un jāpaskatās varbūt rūpīgāk, kā valsts eh, vai nodokļu maksātāja līdzekļi tiek izmantoti televīzijas, sabiedriskās televīzijas veidošanai. Šiem kanāliem taču ir ļoti liela nozīme, lai aizstā, aizsargātu mūsu kultūru un valodu. Te nevar būt vienīgais apsvērums tikai rentabilitāte. Mums ir jāatrod jauni finansējuma modeļi, jābūt radošiem un atklāti jādiskutē, bet nekādā gadījumā mēs nedrīkstam tik nozīmīgu uh, jautājumu vienkārši likt uz spēles vai apspriest ļoti īsā laikā. Paldies! Tagad Helga Trīpele lūdzu pusotru minūti. Godātie komisijas pārstāvi, godātie kolēģi, Barozo komisija kā vienu no saviem politiskajiem mēķiem nosauca uh, Eh, to, ka tiks novērsts pārmērīgais regulējums Eiropas Savienībā. Un šobrīd tāds iespējas arī varētu rasties, bet uzklausīšanā ar Tautas partijas frakciju mēs redzējām, ka komisija arvien vairāk grib iejaukties uh, dalību valstu kompetencē, un tā taču tieši ir, tas taču tieši būs šis pārmērīgais regulējums, un to mēs nevēlamies. Uh, Mums ir jāatrod līdzsvars starp sabiedrisko televīziju un privātajiem kanāliem, un tas nozīmē šajā brīdī un situācijā, eh, ka to, ka valsts uh, televīzija, valsts apraidei digitālajā laikmetā ir jādod attīstības iespējas arī saistībā ar Lisabonas stratēģiju Un ja šādas attīstības iespējas sabiedriskajām apraidu organizācijām netiks dotas, tad mēs no tām, no tām paliks pāri, varētu tikai teikt tādi kā dinozauri. Arī šajā tirgu, televīzijas tirgu ir nepieciešami noteikumi, ir no, nepieciešams noteikts regulējums. Un tas attiecās arī uz līdzsvaru, balansu starp uh, sabiedriskajām un privātajām apraidu organizācijām. Paldies! Grupu Konfederāla Esquerda Unida. Paldies! Tagad uh, vārds uh, nākamajam runātājam Mājerkungam. Divas minūtes, lūdzu. Priekšsēdētāji. Jau 80 gadus sabiedriskajai televīzijai ir uzdevums daudzpusīgi informēt sabiedrību Un tas tiek nodrošināts tādējādi, kā tiek piešķirts finansējums šīm te raida organizācijām. Tās ir radiotelevīzijas nodevas un cita veida nodevas, kas ir jāmaksā. Un arī Nīderlandē jau kādu laiku šāda sistēma pastāv. Gadu desmitiem uh, valdības aicina arī uh, raida organizācijas pašām pelnīt papildus naudu, piemēram, izveidojot reklāmu vai, piemēram, uh, piedāvājot informācijas materiālu, ko tās ir savākušas uh, grāmatu un citādā veidā. Un uh, tādējādi uh, pastiprinās saikne ar skatītājiem un klausītājiem, un tādējādi tiek sasniegts arī jaunas mērķgrupas. Uh, Gadu gaitā uh, šo raidorganizāciju loma ir pieaugusi un uh, no privāto komerciālo raidorganizāciju viedokļu tagad pastāv bāžas, ka uh, valsts finansējums sabiedriskajām raidorganizācijām uh, tām dod labāku pozīciju tirgū. Komisija šeit uh, piedāvā dažādus priekšlikumus, bet tā saņem arī diezgan pretrunīgas vēlmes uzklaus. Sabiedriskā televīzija tiek apdraudēta, ja tās uh, darbība tiek ierobežota. Un um, vēl sliktāk ir, ja Eh, komisija neņem vērā valdību un parlamentu vēlmes. Šeit nav runa par komisijas vai Eiropas Savienības kompetenci, bet gan par uh, eh, dalībvalstu kompetenci. Paldies. Matīs, trīs minūtes. Paldies. Tagad vārds eh, Marva Matis kungam. Paldies, priekšsēdētāji, komisārs kundze. Kā jau teica šī, uzdevuma, šī jautājuma uzdevēja, Un kā jau tas izskanēja arī uzklausīšanā, kas notika pagājušajā nedēļā Briselē, ir pienācis laiks mums visiem pievērsties jautājumam par sabiedrisko televīziju. Tas ir kaut kas tāds, ko mēs piedāvājam sabiedrībai, un lielā mērā sabiedriskā televīzija arī veids savu pienākumu. Veidojas reāls dialogs programmas eh, tiek pietiekami uzraudzītas un tās atbilst katras valsts kultūras īpatnībām. Un mums ir absolūti jācenšas šīs televīzijas aizstāvēt, ņemot vērā pašreizējos eh, notikumus. Ja mēs vēlamies panākt to, ka konkurence ir godīga, tad komisijai ir jācenšas rast līdzekļus aizstāvēt sabiedrības intereses un sabiedrisko televīziju. Sākumā Protams, vispirms mums ir jāapzinās un jāsaprot, kāda ir sabiedriskās televīzijas un sabiedriskā radio loma. Valsts finansējumam ir jābūt absolūti skaidram. Un nevajadzētu būt tā, ka ir um, kādi administratīvie slogi vai cita veida slogi, kas ir pārāk smagi un gūstas uz šo organizāciju pleciem. Komisijai ir jau pašos sākumos jākontrolē šis, e, šī jaunā masu mēdīju konfigurācija, ņemot, protams, vērā jaunās tehnoloģijas. Un ņemot vērā to, ka sabiedriskajai televīzijai ir ārkārtīgi svarīga loma gan valodas daudzveidības, gan kultūras daudzveidības veicināšanā, ir absolūti nepieciešams, lai šīs organizācijas varētu piedāvāt kvalitatīvas programmas. Un konkurences ietveros ir jācenšas panākt to, lai šīs organizācijas varētu um, piemēroties jaunajiem izaicinājumiem, kādus uzliek um, jaunās tehnoloģijas, lai tās spētu pārraidīt uh, Eh, dažādus eh, ārkārtīgi svarīgus notikumus, kā piemēram eh, Olimpisko spēļu atklāšanas ceremonijas un tam līdzīgas, bet diemžēl bieži vien šīs organizācijas to nespēja. Pilsoņiem ir jābūt iespējai sekot šiem lieliem notikumiem sabiedriskās televīzijas ekrānos. Es gribētu piebilst, šobrīd valsts kanāla piedāvājums un to aktivitātes ir ārkārtīgi dažādas, un arī to novērtējums ir ārkārtīgi dažāds. Ne visi uh, uztver vienādi eh, šo līdzsveru, kas pat laban pastāv. Un komisijai tas viss ir jāņem vērā. Paldies! Paldies, saka priekšsēdētājs. Tagad vārds vadīs Ikučets kundzei. Paldies, paldies priekšsēdētāji, paldies komisārs kundze. Uh, Arī es ceru, ka Kruskundze atvesļosies pavisam drīz. Es gribētu izteikt dažus vispārējus komentārus, kas attiecas uz šo um, jautājumu. Vispirms es gribētu teikt, ka, manuprāt, šī, šī pārskatīšana, kur ir uzsākus komisija, ir pozitīvs solis, jo tas ļaus piemērot. Um, šo dokumentu tiem jauninājumiem, kas ir notikuši gan tehnoloģiju ziņā, gan citādi. Mums ir jāpatur spēkā arī 2001. gada paziņojuma galvenās līnijas, jo īpaši attiecībā uz to, ka šīm organizācijām ir jāgarantē demokrātija. Es gribētu minēt arī, piemēram, ka sabiedriskajām televīzijām būtu jābūt iespēja izvēlēties savu uh, finansējumu, lai izvairītos no, no, um, tā, no tiem satricinājumiem, kurus izraisa varbūt uh, privātais finansējums. Es gribētu uzsvērt arī to, cik uh, svarīga loma ir audiovizuālās uh, organizācijām un uzraudzības organizācijām. Mums ir jābūt pietiekami uh, eh, fleksibliem un mums ir jāpatur iespēja katrai dalībvalstī piemēroties attiecīgiem apstākļiem. Mums ir jāizvērt arī piesardzīgi šī iespēja par to, ka daži pakalpojumi varētu tikt atlīdzināt un tos varētu atlīdzināt pilsoņi, kas saņem šos pakalpojumus, jo eh, sabiedriskajai sabiedriskajiem pakalpojumiem audiovizuālajā jomā jābūt bez maksas. Mums ir jāapsver, kādas būs sekas šādam te finansējuma veidām, un es ceru, ka komisija ņems vērā mans komentārs. Paldies! Paldies! Ike Vandenburga lūdzu trīs minūtes. Jā, viens ir skaidrs. Mēs runājam par punktu, kurā sastopas, sab, sastopas sabiedriskās intereses un, protams, arī iespējas mēdīju attīstībai. Un tas ir Eh, sevišķi svarīgi saistībā ar jaunajiem mēdījiem, ar internetu un citiem. Eh, sabiedriskās raidorganizācijas ir ļoti nozīmīgs spēlētājs šajā attīstībā. Un, protams, darbojās pārrobežu, eh, jo darbojas pārrobežām un ir jāņem vērā arī vispārējās ekonomiskās intereses, kas saistās ar raidorganizācijām, un ekonomisko jautājumu komiteja arī runāja par šo tēmu. Um, Tautas partijas politiskā grupa uzskatīja, ka ir vajadzīga lielāka juridiskā drošība ekonomisko interešu aizstāvēšanā. Mēs gribētu tādu ietvaru direktīvu kas, eh, sat, kurā būtu noteikumi par šo sfēru un kur būtu apskatīts arī politiskais līmenis. Konsultācijas par uh, ziņojuma projektu um, uh, par tām var iesniegt komentārus līdz 15. janvārim. Un tas bija ļoti nozīmīgs uh, signāls no komisijas puses. Uh, tieši runājot par šo vispārējo ietvaru. Un būtu ļoti labi, ja šādas diskusijas par sabiedriskajām raidorganizācijām tiktu iekļautas plašākā kontekstā. Ir svarīgi zināt, kas pieņem lēmumus un kā saskaņot tirgus intereses un sabiedrības intereses. Un man ir šobrīd iespējas, ka vairāk tomēr tendence sliecas uz to, ka tiek ņemti vērā ekonomiskie un tirgus apsvērumi nekā sabiedrības intereses. Un es mazliet brīnos, ka tautas partija tik daudz runā šobrīd par šiem jautājumiem, kaut gan uh, tad, kad ir jāatbalsta uh, šis ietvers, tad visai tā izrāda lielu vilcināšanos. Un mums ir vajadzīgs, kā es jau teicu, plašāks ietvars, kurā mēs varam pārunāt visus sabiedrības interešu aspektus. Es gribētu izmantot iespēju vēlreiz uzsvērt nepieciešamību izveidot tādu vispārēju ietvaru, kas ņem vērā gan uh, vispārējās ekonomiskās intereses, gan sabiedrības intereses. Paldies, Boskurtas kundze, lūdzu, trīs minūtes. Dank vēl, forzitter. Ja, publika... Paldies, priekšēdētāji. Sabiedriskās raiga organizācijas um, kā komisija izteicās, varētu teikt, stāv demokrātijas sardzē un parāda kultūru daudzveidību un aizstāv sabiedrības intereses, un tagad ir paredzēts to visu mainīt. Es domāju, ka tas nav labi, ja Brisele vēlētos nākt klajā ar noteikumiem dalību valstīm. Es domāju, ka dalību valstīm pašām ir jānovērtē, kā tad, kā tām rīkoties Un vēl par birokrātiju. Es uzskatu, ka ir ļoti labi, protams, kontrole savā laikā un vietā ir noderīga, bet mums nevajadzētu dalību valstīm vēl uzspiest kontroles un papildus izmaksas. Jo mēs redzam praksē, ka šeit mēs nevaram runāt tikai par kaut ko, kas ir tikai melns vai balts. Uh, Mēs redzam lielu sajaukumu, lielu pat sajukumu, varētu teikt, kurā vienlaikus darbojās ļoti dažādu interešu pārstāvji. Un es labprāt gribētu komisijai pajautāt, vai izmainītajā komisijas ziņojuma versijā ir iespējams uzsvērt, ka atbildība galvenokārt tiks piešķirta dalību valstīm. Un, protams, kopā ar Eiropas parlamentu un padomu iepriekš ja vienojoties par spēles noteikumiem. Paldies! Paldies, tagad būs brīvais mikrofons. Viena minūte Tomasam Mānam, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Sabiedriskās reizorganizācijas ir vairāk nekā ekonomikas faktors. Es pagājušajā nedēļā biju EPP uzklausīšanā pagājušajā nedēļā. Tur mēs manījām, cik svarīgi ir informācija un viedokļu daudzvērtība Eiropā. 22 darība valstīs notiek eh, pārskatīšana un eh, tomēr tur ir atšķirīgi noteikumi šeit būtu paredzēti ļoti uh, darbietildīgi testi un pārbaudas. Eiropai nevajadzētu iejaukties šajās sistēmās, tas būtu pārāk birokrātiski. Ir jau kontrolas iestādes, kas kontrolē šīs te sabiedriskās televīzijas un rādio. Mēs uzraugām uh, tehnoloģiskās izmaiņas, mēs uzraugām konkurenci. Es piedaru šādā uh, organizācijā. Uh, Vācijā, un uh, mūsu neatkarību nosaka likums, un mūs uh, pilnīgi pamato ti, uh, kontrolē sabiedrību, un tieši tā darbojas efektīva plašsaziņas līdzekļu politiku. Paldies! Uh, Tagad Raitovs kundze, lūdzu. Minute, Vienu minūtu, lūdzu. Pane předsedo, stā... Priekšsēdētāji. Es piekrītu tiem kolēģiem, kuri teica, ka ir jānoskaidro valsts atbalsts sabiedriskajām televīzijām un rādio. To mēs aicinām Eiropas parlamentā. Bet gribat uzsvērt uh, citus svarīgus jautājumus, kam komisijai vajadzētu pēc iespējas drīzāk pievērsties. Pieminēšu vairākas problēmas. Pirmkārt, mums ir jāiekļauj. Uh, Tās antenas, kas ir uz daudzdzīvokļu mājām, piektā pānta ietvarā informācijas direktīvā attiecībā arī uz di digitālo apraidu, kas attiec tieši uz jaunajām dalībvalstīm. Otrakārt, mums ir jāatbalsta labāka sadarbība starp nacionālās uzraudzības padomēm, lai valsts eh, vai sabiedrisko televīziju noteikumi tiek labāk ieviesti. Mums arī ir jānodrošina, lai šīs te uzraudzības eh, padomes eh, neļaut pārraidīt bērniem kaitīgu saturu. Paldies. Paldies. Tagad vārds Vasiliju kundzei komisijas vārdā. Viņa varēs atbildēt uz deputātu teikto. Lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies par šo auglīgo diskusiju. To es noteikti uh, nodošu Krūsas kundzei. Ļaujiet man eh, tomēr arī nedaudz eh, mēģināt komentēt jūsu komentārus. Amsterdams protokols eh, norāda, ka ir jālīdzsvaro uh, finansējuma un valsts atbalsta uh, ietekmu uz konkurenci. Mēs vēlamies, lai dalībvalstis eh, uzņemtos vadību šajā jautājumā, jo citādi mums tas būs jādara Briselē, balstoties uz sūdzībām. Mūsu mērķis ir dot dalībvalstīm lielāku iespēju attīstīt sabiedriskās eh, raidorganizācijās. Eh, protams, ir jāievēro līguma noteikumi. Sabiedriskās raidorganizācijas būtu jātīsta tālāk, un tam uh, ir jādarbojas. Uh, Komisija atbalsta šos mērķus, bet dalībvalstu ziņā ir lemt, kā finansēt sabiedriskās rēdorganizācijas. Tas ir skaidri noteikts Amsterdamas protokolā. Sabiedriskās raidorganizācijas varēs brīvi insper, eksperimentēt, veidot jaunus projektus. Paziņojuma projekts norāda, ka pilotu projekti netiks iekļauti testēšanas procesā. Mēs vienmēr esam atzinuši iespēju sniegt finansējumu sabiedriskajām organizācijām, kur var ietvert dažādas programmas. Tas noteikti būs tā arī nākotnē. Komisija vēlas arī garantēt valsts un privātā kombināciju Komisija vēlas uh, atbalstīt sabiedriskās raidorganizācijas, lai tās varētu attīstīties un ņemt vērā sabiedrības kultūras un izglītības vēlmes. Amsterdams tests uh, ļauj dalībvalstīm sniegt finansējumu uh, sabiedriskajām un jauno mediju organizācijām, tādējādi piemērojoties jaunākajām tehnoloģiskajām izmaiņām. Te pašā laikā sabiedrības interesēs ir arī saglabāt uh, impulsus un stimulus uh, privātajām raidorganizācijām. Inovācijas ir ļoti svarīgs, lai uh, īstenot Lisabonas mērķus. Un ir skaidrs arī tas, ka uh, uh sabiedriskās raidorganizācijas uh, joprojām varēs uzsākt arī komerciāls projektus, arī nākotnē bez uh, iepriekšēja izvērtējuma. Godātie deputāti, gribu apliecināt jums, ka mēs konsultācijas procesu uztveram ļoti nopietni. Mēs pārskatīsim tekstu, lai ņemtu vērā pamatotas bāžas. Uh, lūkšu saviem dienestiem uh, ņemt vērā parlamentu un dalībvalstu priekšlikumus, tad, kad uh, mēs pārskatīsim šo te projektu. Paldies priekšsēdētāji! Paldies, komisārs Kundze! Paldies deputātiem, līdz ar to debats par šo jautājumu ir noslēgtas. Tagad pāriesim pie pēdējā darbkārtības punkta, kas ir turpmāk minēto ziņojumu īsa prezentācija. Saskaņā ar 45. panta otro punktu reglamentā mēs izskatīsim uh, dažādus ziņojumus un